Šodien kopā ar padomus priekšsēdētāju parakstīšu 16 tiesību aktus, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas darbu kārtību saskaņā ar 74. Eiropas parlamenta reglamentu noteikumu. Un šo tiesību aktu nosaukumu tiks pievienoti šīs sanāksmes protokolam. Tāpat arī šie nosaukumi, protams, bija, protams, pieejami Eiropas parlamenta mājas vietnē. Tālāk, izmaiņas darba kārtībā. Jūsu rīcībā ir pēdējais darba kārtības projekts, kas tika